Das ist unsere erste Sitzung hier in Straßburg, oder? Ja, ja, ja. Stimmt. ja. I would like to start. Es vēlētos sākt, lūdzu. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, godātie kolēģi. Es eh, runāšu savā dzimtajā valodā. Mums ir pieejams tulkojums gandrīz visās valodās. Uh, Godātie kolēģi, tas ir mūsu pirmā tikšanās reize Strasbūrā, un e, mēs e, neesam arī daudz reizes tikušies Strasbūrā. Tāpēc, ka līdz šim attiecībā uz mūsu komiteju uh, nebija vidiālākie apstākļi. Mēs līdz šim tikāmies Briselē. Un tomēr šeit ir labāk. Neatkarībā no tā, sirsnīgi visus jūs sveicu. visus sirsnīgi sveicu. Šodien mums ir jāizskata ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas ir Panāmas dokumentu ietekme uz jaunatīstības valstīm. Un es vēlos stādīt priekšā divas ļoti svarīgas personas, kas šodien ir ieradušies. Un viņi gan uh, politiski, gan arī profesionāli ir saistīti ar mums. Ir arī trešā persona bijusi ielūgta, un tas ir žurnālists, kas uh, varēs piedalīties ar video starpniecību, un viņš būs pēdējais, kas runās, bet tie, kas ir ieradušies, tie gan runās pirmie. Es sirsnīgi sveicu Alvino Mosioma, kas ir nodokļu uh, tiesiskuma tīkla Āfrika Uh, direktors, viņš ir arī strādājis arī par finanšu caurskatāmības koalīciju vicepriekšsēdētājs. Sirsnīgi sveicu, es tikko uzskaitīju, kādi jums ir bijuši amati, un jūs esat strādājis, uh, jūs esat arī ieguvis uh, grādu Maincā. Tas tā ir universitāte, kas atrodas manā pašā reģionā, Vācijā. Un ļoti jauki, ka jūs esat šeit, un tad jūs varat attiecīgi mums paskaidrot vairāk par nodokļu politiku Āfrikā, jo jūs esat uh, vadošais speciālists šajā jomā, jūs uzrakstījat vairākas grāmatas, un uh, divas no tām ir tieši saistītas ar nodokļu politiku. Sirsnīgi sveicu jūs! Jums blakus sēž Nuru Ribadu, kas ir kādreizējais Nigērijas valdības korupcijas apkarošanas ierēdnis, un Ribana kungs arī ir bijis vadošais prokurors Nigērijas policijā. Arī ļoti svarīgs politiķis no, no Āfrikas. Un viņš arī varēs mums palīdzēt ar uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar nodokļiem. Viņam ir ļoti svarīga loma. Sirsnīgi sveicam jūs arī. Ir sevišķi tādēļ, ka jūs esat īpaša uzdevuma uh, komandas uh, vadītājs 2012. gadā. Tas bija saistībā ar naftas atradnēm. Mums ir arī Vils Fitzgibons, kas ir žurnālists no starptautiskā konsorcija izmeklēšanas žurnālistikā, un viņš tieši ir strādājis eh, pie jautājuma par Panāmas dokumentu ietekmi uz Āfriku. Septiņas minūtes jau ir pagājušas, ne visi kolēģi vēl klāt. Kofeta kungs un Iečika kungs gan ir klāt, ļoti labi. Eh, tāpēc arī lūdzu sāksim, un eh, Mosjoma kungs, jūs būsiet pirmais, lūdzu. Dankeschön, dankeschön. Um, ähm, es werde nicht auf, auf... Paldies, es tomēr neturpināšu runāt vāciski. Lūdzu, vāciski, angliski, kā jūs vēlaties, lūdzu. <laughs> ich nehme an, es werde keine Übersetzung dafür geben. Um, thank you, thank you. Paldies. Es vispirms vēlētos <clears throat> pateikties pana par to, ka jūs eh, esat uzaicinājuši mani un manu organizāciju. Un eh, mēs vēlējāmies, eh, mana organizācija vēlējās izteikt pāris komentārus par šo ārkārtīgi svarīgo jomu. Esmu strādājis nodokļu jomā un nodokļu sakarībā pēdējos desmit gadus. Un nekad nav bijusi iespēja diskutēt un iedziļināties tajā, kā nodok, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ietekmē jaunatīstības valstis. Bet manā rīcībā ir tikai septiņas minūtes, tāpēc es tiešām sasteigti izskriešu cauri savam sakāmajam, un tad ceru, ka diskusiju laikā mums būs iespēja vēl viedokļu apmaiņai. Prieksēdētāja kungs, ja mēs kaut ko varētu mācīties no Panama līks tad tas ir tas, ka izaicinājumi, kas ir pasaules priekšā, ir globāla rakstura un savstarpēji saistīti. Firmas, kuras ir pierakstītas Panamā, to rīcība vai tieši otrādi rīcības trūkums ietekmēs Jera Leonas iedzīvotājus. Un tās struktūras un schēmošana, kas ir saistīta ar Panamu, ir nāvējoši ļoti daudziem, un es domāju, ka tas ir būtiskākais, ko mums vajadzētu atminēties. Mēs visi esam savstarpēji saistīti ne tikai finansiāli, bet galvenokārt finansiāli, un tas, kas notiek vienā pasaules galā, ietekmē cilvēkus otrā pasaules nostūrē. Otrs, ko mums vajadzētu atminēties, ir tas, ka uh, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un šis parazītiskais eh, dzīvesveids eh, arī drupina starptautisko finanšu sistēmu. Un vienīgais, kā mēs varam pret to cīnīties un stāties tam pretim, ir iestāties par lielāku caurskatāmību vispār pasaules finanšu sistēmā kopumā, bet par to mēs varam diskutēt vēlāk. Uh, Mēs varam par to konkrēti runāt, ko jaunatīstības valsts vēlētos redzēt darītu. No šāda rakursa raugoties ir ārkārtīgi būtiski izveidot ietvaru, ietvaru, kurā būtu iekļauti visi, un šā ietvara robežās mēs varētu runāt par to, kā nodokļu izvairīšanās ietekmē jaunatīstības valstis. Izvairīšanās no nodokļiem ietekmē pilnīgi visas valstis, un mums ir jāmeklē risinājumi. Bet risinājumiem ir jābūt savstarpēji saistītiem jau no paša sākuma. Un šis BEPS process, kā jūs ziniet, tās sākotnējā izveidošana un konceptualizācija arī jaunatīstības valsts ir iekļāvusi. Kaut arī ir bijuši mēģinājumi reģionālā līmenī konsultēties ar jaunatīstības valstu pārstāvjiem, tas, ka jaunatīstības valstis pašā pašā sākumā netika iekļautas, tad um, tas um, nebija pietiekami veiksmīgi. Jebkurš ārstams pateiks, ka ja sākotnējā diagnoze nav pilnīga, tad pacientu pilnīgi izārstēt ir pietiekami grūti. Un eh, visbeidzot vēlētos runāt par caurskatāmību. Caurskatāmība nedrīkst būt sektorāla. Jau Martins Luters Kings ir teicis, ka neskaidrība ir caurskatāmības drauds. Ja <clears throat> tiek veidota valstīm specifiska tie ziņojumi tikai Eiropas valstīm, tad tas eh, ļoti daudziem uzņēmumiem ļaus tomēr izvairīties no nodokļu maksāšanas, un mēs vēlētos, lai pilnīgi visām valstīm <clears throat> tiktu pieprasīta šāda atskaita. Treškārt, kaut arī mēs ļoti augstu novērtējam Eiropas Savienības un īpaši Eiropas parlamenta lomu cīņā pret nodokļu nemaksāšanu, mums eh, tomēr daudz vairāk būtu jādara konsekventas un visaptvarošas rīcības nodrošināšanā. Jo pretējā gadījumā sanāk, ka ar vienu roku mēs dodam un ar otru ņemam. Šobrīd Daudzas Eiropas Savienības valstis ir noslēgušas vai grasās noslēgt eh, dažādas līgumas ar jaunatīstības valstīm, un eh, šo valstu spēja veidot pašām savu ekonomisko izaugsmi ir ļoti svarīga. Un eh, pēdējais, ko vēlējos teikt, priekšsēdētāja kungs. Uh, Kāpēc ir tik būtiski saprast, ka jaunatīstības valstu veikt spēju būtiski ietekmē nodokļu nemaksāšana? Ir būtiski atcerēties, ka tā jau nav vienīgā problēma. Ja kapacitātes veidošana tiek uzskatīta par panacēju, tad ir tomēr jānodrošina papildus eh, apmācība, un vairākas konferences jau par to ir runājusi arī apvienoto nāciju līmenī, ka ir jābūt lielākai iekļaušanai. Un eh, tas ir ļoti svarīgs instruments jaunatīstības valstīm, bet tas nav vienīgais eh, risinājums, un to ir būtiski atcerēties. Ja vienīgais instruments jums ir āmurs, tad jebkuru problēmu jūs uzskatīsiet par naglu. Paldies! Jā, ja, eh, vielen dank! Liels paldies! Paldies jums! Jūs ļoti labi pieturēties pie atvēlētā laika. Tas tiešām parāda, ka jā, jūs Vācija esat padzīvos kādu laiku. Jā, tas bija tikai jociņš. Tiešām liels paldies. Un arī raktiskās atbildes ir saņemtas, kas ir ļoti plašas. Paldies jums! Un pirms mēs uzsāksim diskusiju, vēlos aicināt nu, Nuru Ribadu kungu. Lūdzu! Is it? Yeah. Okay. I only speak English. Es runāšu angļu valodā tikai. Paldies priekšsādātāji, paldies uh, komitejas locekļiem par to, ka uzaicinājāt mani uz šo uzklausīšanu un arī uz šo skaisto pilsētu. Es uh, jau ļoti tādu būtisku savas uh, dzīves daļas strādājis pretkorupcijas jautājumos, esmu strādājis par prokuroru, tāpat arī esmu vadījis Nigērijas uh, premjera um, pretkorupcijas struktūru, tāpat strādājis um, finanšu noziegumu komisijā. 2005. gadā mēs saņēmām 25 miljonus eiro, un tas bija paredzēts, lai e, to izmantot mūsu darbā, un tagad 10 miljārdi eiro ir atgūti. Un e, mēs ļoti pateicamies par jūsu atbalstu, ko jūs mums sniedzāt savulaik 2005. gadā. Arī pēc tam, kad es beidzu strādāt um, manas minētajā organizācijā, es joprojām turpināju strādāt pie um, nodokļu izvairīšanās, uh, nodokļu nemaksāšanas, um, noziedzības jautājumiem, tā, ka jūs varat iedomāties, cik es biju satraukts un priecīgs, kad uh, Panama Papers uh, stāsts ieraudzīja dienas gaismu. Manuprāt, Tas droši vien ir tāds būtiskākais atklājums, runājot par uzņēmumu noslēpmainības plīvu atklāšanu, nodokļu nemaksāšanu. Ir ļoti daudzas amatpersonas atkāpušās dažādās pasaules valstīs, notiek dažādas izmeklēšanas, dažādās jurisdikcijās, un šo atklājumu ietekme ir bijusi milzīga Āfrikā. Mans eh, kontinents, kas uh, kuru, Amerikas, kuru Āfrikas līderi ir uh, burtiski nosaņojuši. Mans uh, kontinents ir tas, kurš zaudē vismaz 50 miljārdus um, ASV dolāru katru gadu, tāpēc, ka ir ne, nelikumīgas finanšu plūsmas un atbilstoši tabū Mekī panelim, kas strādā pie nelegālām finanšu plūsmām. Un atbilstoši viņiem Panam Papers atklāja, atmaskoja Āfrikas augsts stāvošas politiskas personas, kas eh, nemaksā nodokļus, slēpj līdzekļus un uh, slēpj finansiālas darbības. Un manā valstī Nigērijā vismaz 120 individu un kompānijas tika identificēti. Uh, Premium Times uh, laikraksts publicēja šo informāciju par to, ka ir dažādas offshore kompānijas, nodokļu paradīzes, un um, šīs avīzes publicētajā sarakstā bija Āfrikas uh, bagātākie cilvēki. Atbilstoši Āfrikas uh, izmeklēšanas tīkla centram Ancir, 52 no 54 Āfrikas valstīm ir izmantota offshore uzņēmumi, uh, kurus radīja Mosaka Fonseca. Ziņojumā teiks, ka 44 no šīm valstīm offshore uzņēmumu tika izmantoti, lai uh, palīdzētu slēgt dažādas darījumus par gāzi, naftu, minerālu, minerāliem. Un uh, es iesaistīju mūsu likumu džēdu, kurš ir Premium Times um, žurnāla redaktors, uzaicināja viņu uz neformālu diskusiju. Viņš teica, ka gandrīz visi Āfrikas bagātākie cilvēki, kas ir Forbes žurnālām, bijuši iekļauti 2016. gadā, tātad viņu vārdi ir parādījušies šajā nopludināto dokumentu cilvēku sarakstu skaitā. Tā piemēram, šie faili atklāja, ka Džeimsi Borī Uh, es esmu veicis izmeklēšanu šai personai, tā tad bijušais uh, Nigerijas, uh, viens no pārvaldītājiem, kurš ir um, bijis ieslodzījuma apvienotajā karalistē, kā viņš palīdzēja krāpšanās saistībā ar um, naftu. Atbilstoši arī šiem izmeklēšanas centram, tāpat ir arī informācija par dažādiem vidutājiem, kas arī ir piesavinājušies simtiem miljonu dolāru Tātad par viņiem pastāv liels aizdoms par dažādiem dalījumiem um, Alģīrijā. Ir cilvēki, kuriem pieder dažādi offshore aktīvi, milzīgas uh, grēznas jahtas un uh, arī Nigērijas aviācijas uh, ministram, piemēram, un ir aplēsts, ka apmēram 1,8 miljārdus viņš ir piesavinājies. Divi Namībijas biznesmeņi ir saistīti ar skandālu Dienvidāfrikā, arī tie ir uh, Masaka Fonseka mm, sarakstā, un datubāze arī parāda, ka milzīgs lauksaimniecības īpašuma darījums Mozambikā tuvojas noslēgšanai, No tā iegūs tikai daži bagātie, bet 100 tūkstoši mozambikāņi būs uh, izdzīti no savām dzīvesvietām. Un tāpat arī Ēģipts uh, biznesa uh, magnāts Salahi Diab arī ir izmantojis uh, šo korporatīvo tīklu vietējām un offshore kompānijām, lai gūtu sev labumu. Uh, šis ziņojums ir parādījis, kā politiķi un biznesmeņi visā pasaulē izmantojuši anonimitāti, lai uh, pārbīdīt savu bagātību, izmantot nodokļu paradīzes, eh, starptautiskās organizācijas un pilsoniskā sabiedrība ir prasījusi, lai valstis risina šos anonīmās eh, īpašumu struktūru jautājumu un izveido īsto īpašnieku reģistrus. Mums tādējādi ir jācīnās pret eh, šīm nodokļu paradīzēm. Āfrikas Savienības paneļa priekšsādātājs Tabum Bekija teica, ka šī noplūdes informācija prasa saskaņotu rīcību globālā mērogā, lai cīnītos pret šīm nelegālajām finanšu plūsmām, nodokļu paradīzēm. Uh, Dienvedā Āfrikas valdība nekavējoties uh, paziņoja, ka risinās šo jautājumu par slēptu uzņēmumu, uh, slēptiem uzņēmumu īpašumu struktūrām, lai veicinātu tāpat arī caurskatāmību savā finanšu sistēmā. Āfrikas reģionālā sanāksme notika 2016. gadā, un uh, Dienvidāfrikas valdība nāca klajā ar um, rīcības plānu, kurā ir iekļauta apņemšanās uh, brīvprātīgā veidā sadarboties šajā jomā, un 16. gada maijā uh, Nigērijas prezidents uh, pretkorupcijas samita laikā Londonā pauda vēlmi izveidot tādu publisku reģistru, kur ir um, iekļauti uzņēmumu mm, reāli īpašnieki. Gāna ir apņēmusies uh, grozīt savu uzņēmumu likumu, lai norādītu šos galīgos ieguvējus uh, no uzņēmumiem. Divu dienu darba seminārs tika sasaukts Akrā, februārī Ganā. Tur piedalījās Integrity Initiative, Transparency International, tāpat arī Nigērijas un um, caurskatāmības uh, starptautiskais centrs. Un uh, šī semināra beigās tika norādīts, uh, ka ir nepieciešams norādīt šos uzņēmumu galīgos labumu saņēmējus. Dalībnieki no Gānas, Kenijas, Nigērijas un citām pasaules daļām arī uzskaitīja darbības, ko veic viņu valdības, lai uh, vāktu datus par šo sistēmu un uh, publicētu datus. Panama Papers, jāsaka, ir uzsākuši tādu milzīgu aktīvismu vilni ar centieniem atbrīvot pasauli no korupcijas, tomēr gribētu aicināt Āfrikas valstu valdības nekavējoties apsūdzēt, sodīt tos, kas ir pārkāpuši likumus saistībā ar šīm offshore struktūrām. Mums eh, notiek bezgalīgas izmeklēšanas, bet vēl nepieciešams tomēr nonākt pie reāliem rezultātiem, pie apsūdzībām un eh, sodiem. Nepieciešams rīkoties. Paldies! Paldies! Paldies arī jums! Ribado kungs, kā es neesmu varbūt vēl pieminējis, bet jūs bijat vadošais, vadošais prokurors ne tikai attiecībā uz Nigēriju, bet uh, arī Afganistānā 2011. gadā jūs darbojaties. Tiešām jūsu pieredze ir milzīga. Mēlos tagad uh, piedāvāt tā, ka mēs tagad Vispirms mēs diskutēsim ar tiem ekspertiem, kas ir klāt un kas ir braukuši tālu ceļu, un pēc tam mēs varēsim uh, noklausīties to, ko žurnālists mums ir ierakstījis. Un tad līdz ar to žur, tā kā žurnālista teksts mums ir pieejams, visiem kolēģiem tas ir izdalīts. Un ja gal galā sanāk tā, ka mēs video nemaz nenoklausīsimies, varbūt nebūs laika, tad vienkārši nosūtīsim uh, video linku katram no jums, jūs varēsiet noskatīties paši. Un tad varbūt daram tā, un pirmām kārtām vēlos pateikties abiem mūsu runātājiem, paldies, ka jūs uh, sniedzat uh, mums informāciju, mēs varējām saprast, kāda ir Āfrikas problēmu dimensija Šeit ir pieminētas 42 eh, valstis un 44 valstīs ir bijusi kāda darbība, un tas nozīmē tiešām, ka mm, apjoms ir milzīgs. Un varam secināt, ka tā ir Eiropas problēma, ka tā ir ECO problēma, un nedrīkstam aizmirst arī par Āfriku. Mans priekšlikums ir šāds. Mums ir vairāki runātāji pieteikušies, un sākšu ar Jeppe Kufortu un Pīteru Iečeku, un tad uh, līdziņotāji arī izteikties. Parasti ir tā, ka piecas minūtes jūs varat runāt, varam darīt varbūt tā, ka viena minūte ir jautājums un četras minūtes maksimāli ir atbilde. Paldies, paldies mūsu viesi, viesiem. Ļoti interesantas bija jūsu prezentācijas. Uh, Runājot par izvairīšanos no nodokļiem un to ietekmu uz jaunajām val jaunatīstības valstīm, tad ietekme ir eh, dramatiska. 52 eh, jaunatīstības valsts saskanā ar Oxfam ir teikuši, ka papildus eh, gandrīz 300 miljārdi dolāru taptu iegūti, ja efektīvi tiktu nomaksāti vai iekasēti nodokļi un eh, tādējādi arī attīstītā pasaule varētu mazāk sniegt attīstības palīdzībā. Un eh, tas ir tikai aizberga augšējā daļa, Mossack Fonseca. Tā ir tikai viena no kompānijām, bet uh, daudzi darbojas līdzīgi, un neviens viņus nav saucis pie atbildības. Es e, vēlējos jums pajautāt sekojošo. Jūs abi pieminējāt caurskatāmību kā vienu no instrumentiem. No Eiropas Savienības puses mēs šobrīd mēģinam daudz ko sakārtot. Mēs e, vēlamies katrai valstī atsevišķu ziņojumus, kā mēs Eiropas Savienībā mūsu likums gatavojot varētu palīdzēt jaunatīstības valstīm ar šo papildus caurskatāmību. Tātad valsts eh, ziņojumu katrai valstī, jaunatiestības valstī šie dati ir nepilnīgi. Ir vēl viena problēma, tā saucamā labuma guvēja reģistrācija. Ko mēs eh, no Eiropas Savienības puses varētu darīt, lai izveidotu šādu labuma guvēja, labuma guvēja īpašnieku sarakstu? Uh, un par nodokļu paradīzēm. Kā mēs varam izveidot standārtus un lai tie tiktu izpildīti? Un visbeidzot, tas jau ir savstarpējības jautājums. Ja mums būs eh, ziņošanas instrumenti, tad ko tas dos, ja jaunatīstības valstīm nav kapacitātes datu iegūšanai? Paldies! Paldies! Ļoti svarīgs jautājums. Thank you very much. Paldies, saka prieksēdētājs. Tā tad eh, tagad dodu vārdu abiem runātājiem. Kurš pirmais? Thank you for. Paldies. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Vispirms es eh, vēlētos uzsvērt, ko mēs par šiem BEPS procesiem domājam, un tas ir viens no būtiskākajiem instrumentiem. Kā jau es teicu savos ievadvārdos, tā kā procesā mūs neiekļāva jau pašā sākumā konsultāciju etapā dažādiem reģioniem un dažādām valstīs BEPS izskatīsies dažādi. Āfrikas valstīs, piemēram, BEPS neatiecas uz precēm. Tā tad eksporta sektors ir ļoti būtisks un no BEPSA tas ir izņēmts. Katreiz, kad tas, šis jautājums tiek paņ, pacelts, kaut arī it kā ir izvirzīti vienādi noteikumi, tad eh, sākotnēji ietvarā tas nebija iekrau, iekļauts. Nākamais nodokļu atvieglojumi. Mana organizācija jau vairākus gadus izskata šo jautājumu, kādā veidā un kādā veidā konkrēti nodokļu atvieglojumi šķīdina nodokļu bāzi. Jūs noteikti ziniet, ka daudzas jaunatīstības valstis vēlas izmantot um, nodokļu iekazēšanu uz vietas, kamēr daudzas Eiropas valstis vairāk apliek ar nodokļiem pēc dzīves vietas. Bet eh, BEPS kritēriji ir balstīti uz OECD kritērijiem. Daudzās eh, jaunatīstības valstīs tas ir saistīts ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Daudzas Āfrikas valstis, un tas parādās arī Wikipan ziņojumos, daudzās valstīs nav pat konkrētu dienestu. Līdz ar to, ja mēs runājam par pasaulē automātisku informācijas apmaiņu, par savstarpējumu, tad Eiropas Savienība varētu paraudzīties, kā to īstenot daudzās jaunatīstības valstīs, jo ļoti grūti jau ir valstī, kurā vispār nav dienesta, kas apkopo šādu informāciju, piedalīties automātiskā informācijas apmaiņā pasaules līmenī. Un šobrīd BEPS rīcība ļoti daudzās dalību valstīs vispār nedarbojās. Nigērija ir viens no tādiem piemēriem. Tā tad e, Nigērijā, piemēram, lielu daļu ieņēmumu rada ieņēmumi no dabas resursiem. Es uzskatu, ka, nu, ļoti īsi sakot, ka, lai vai kāda būtu priekšlikumi, ir ļoti svarīgi, lai nebūtu tā, ka mēs tikai piedāvājam jaunatīstības valstīm piedalīties, bet arī, lai tās varētu konkrēti kaut ko teikt. Ribānkungs. Paldies, paturpināšu. To, ko teica mans kolēģis, manuprāt, viens no būtiskākajiem aspektiem, protams, ir, nu, ko var darīt Eiropas Savienība, ir būt par, par līderi. Radīt arī jaunus tādus normatīvos aktus, ko citi var uh, pārņemt. Ja ir uh, svarīgs politiskais bloks, kas ļoti konkrēti nostājas godīgā pusē un ļoti caurskatāmā veidā, tad varam teikt, ka tas tā vīrusveidīgi var izplatīties. Citas valstis var vienkārši kopēt, var apdarināt to, ko jūs darat. Viņi varēs uh, uh, vadīties pēc tā, ko jūs esat panākuši. Tāpēc arī Eiropas Savienības noteikumi un likumi ietekmēs pasaulē ļoti daudz valstis. Jūs varat uh, mums parādīt, jūs varat mums iemācīt, kā jūs to darat. Manuprāt, būtiskākais ir tas, ka mēs jums varam pateikt, esiet līderi pozīcijā un esiet uh, iniciatīvas pilni. Un tad, attiecīgi, jūs varat palīdzēt mazajām valstīm, kurām nav varbūt kapacitātes lai varētu risināt šo situāciju. Tā ir viena tiešām no lietām, ko jūs varat darīt. Jūs varat šādā veidā mums ļoti labi atbalstīt. Lūdzu, dariet to pēc iespējas ātrāk, jo tagad ir īstais brīdis. Neļausim noplakt šī brīža uh, situācijai. Valstīm tagad ir nepieciešams grozīt likumus, kā to var darīt. Jūs varat uh, palīdzēt ar konsultācijām, lai viņi saprastu, kādas ir potenciālas sekas. Un arī tas, ko jūs pieminējāt par, eh, par eh, drošām, eh, drošām paradīzēm, par nodokļu paradīzēm, nu, vislabākais būtu vienkārši ir to visu aizliegt. Bet ir tā, ka no jaunatīstības valstīm bieži vien tieši uz tām nodokļu paradīzēm tiek novirzīta nauda, un tad līdz ar to neviens nevar piekļūt arī izmeklētāju un tā tālāk. Es jums varu teikt, ka ir milzīgs uh, naudas apjoms, kas atrodas šajās nodokļu paradīzēs. Ja ir iespēja kaut kā vispār tiesiski, juridiski pārtraukt to darbību, tas būtu vislabākais. Vēl viena lieta ir tehniska palīdzība nodokļu speciālistiem, arī masu mēdiem. Arī vietējiem tiesības sargājošām iestādēm. Un jau esmu teicis, ka jūs esat labi palīdzējis Nigērijā 2005. gadā. Jūs mums iedevāt 24 miljonu dolāru un aptuveni 24 miljārdus eiro mēs varējām atgūt. Jā, mēs daļai pat nosūtījām cilvēkus uz cietumiem vienkārši tādēļ, ka ka viņi izvairījās no nodokļu nomaksas, un tas viss ir noticis ar jūsu tehnisko palīdzību. Un ļoti būtiski ir nodrošināt informācijas plūsmu. Mums brālis tieši par to runāja. Ir nepieciešams izvērtēt, kas ir. Un tas viss ir jādara, jādara ar labus, labiem sadarbības partneriem. Lūdzu, Pīter Jaček, līdziņotājs un tad attiecīgi pēc tam citi lūdzu. Paldies, priekšsarētāja kungs! Paldies jums, kungi! Paldies, ka jūs esat klāt! Un paldies arī par rakstiskajām atbildēm un par informāciju, ko jūs mums jau sniedzāt. Mani interesē uzzināt vairāk, kā jūs no sava skata punkta saskatāt uh, šis ķēdes otro galu. Jā, tik tiešām finanšu plūsmas no Āfrikas dodas uz Eiropu, kā tas šobrīd tiek apgalvots. Vai jūs varat konkrēti pateikt, kuras ir tās saņēmēja valstis Eiropā? Un varbūt tas ir saistīts ar kāda, kādreizējām īpašām attiecībām, vai arī varbūt ir kāda valsts, kas māk piesaistīt vairāk naudas no Āfrikas. Un Šajā kontekstā, kā jūsuprāt, Eiropas Savienības normatīvie akti un tie, to īstenošana varēs eh, uzlabot situāciju? Un treškārt, runājot par augstā riska valstīm, kas šobrīd tiek gatavots Eiropas Savienībā, var, varbūt varētu šādā veidā veicināt to, ka valstis, kas ir šajā sarakstā, kā sakārtos uh, savu situāciju. Kā jums šķiet? Paldies! Liels paldies! Kas gribētu sākt atbildēt, lūdzu? Sorry, again. Es atsaukšos uz ziņojumu pār augstā līmeņa paneļa ziņojumu. Ir tā, ka ir šī lieta par 50 miljārdiem, ko valstis zaudē, bet ir arī tā, ka aptuveni puse no šīs naudas nonāk tieši nodokļu paradīzēs Karību salās, arī Eiropā, arī, diemžēl, Āfrikas kontinentā ir dažas nodokļu paradīzes. Mana organizācija tagad uh, Kēnijas iekšpusē vēlas šo jautājumu risināt, jo tagad tiek plānot nodokļu paradīze arī mūsu valstī. Tāpēc varam teikt, ka nu, šīs vēzis, šī sērga izplatās. Un tas notiek ne tikai uh, Eiropā vai citur, bet pašā Āfrikā. Varam teikt tā, ka nav neviena mega korupcijas skandālā mūsu kontinentā, kas kādā vai citā veidā nebūtu saistīts ar nodokļu paradīzi vienā vai citā veidā ir tā, ka kaut kur ir iesaistītas nodokļu paradīzes, Kaimanas eh, salās, Panāmā un tā tālāk. Tad, kad mēs runājam par pārvaldību un par to, ka ir nepieciešams arī vietējā sistēma stiprināt, tad šeit globālas dimensijas ir obligāti jāstiprina. Manuprāt, tas, ko mēs varam ļoti konkrēti darīt, es domāju, ka mēs ļoti pozitīvi tagad virzāmies. Un ļoti pozitīvi skatāmies arī uz lomu, ko var spēlēt Eiropas parlamenta deputāte. Es domāju, ka šobrīd globāla interese ir vērsta ļoti plaši un, un jā, tagad ir panākt ļoti daudz, lai varētu risināt šo lietu. Nesen ir izveidots Āfrikas parlamentu tīkls, lai izvairītos no nelegālām naudas plūsmām, un mērķis ir pirmām kārtām sniegt informāciju sabiedrībai par gadījumiem, kad notiek nodokļu nemaksāšana. Un tad jautājums, protams, ir par to, kāda ir parlamenta loma un kā var izvairīties no nodokļu novirzīšanas un kapitāla novirzīšanas uz nodokļu paradīzēm. Uh, Un tad ir nepieciešams stiprināt normatīvos aktus un vēlos arī uzsvert to arī, ko ir teikuši citi. Daudzām, pa, daudzām uzraudzības institūcijām informācija ir absolūti būtiska, tā lai viņi varētu nu tikai saprast, kādas ir ārzemju kompānijas, kas darbojas, bet lai saprastu, saprastu, kas reāli notiek, un šobrīd tā slieksnis, lai vispār varētu piekļūt informācijai, ir tik augsts, ka daudzas jaunatīstības valstis nevar piekļūt informācijai, tad varbūt mēs varētu šo slieksni mazināt, piemēram, 750 tūkstoši, un daudzos gadījumos jaunatīstības valstīm, Āfrikā, piemēram, paskatieties uz Liberiju un būs Burundi, tur IKP ir tikai nedaudz lielāks līdz ar to šis slieksnis ir pārāk augsts. Tā kā valsts ienākuma līmenis ir tik zems, līdz ar to uh, informācijas piekļuvas slieksnis šobrīd ir pārāk augsts. Thank you, Peter. Yes, thank you. Paldies. Uh, vārds mūsu otram viesim. Jā. Yeah. Tātad runājot par Eiropas Savienības valstīm, kuras arī ir skartas vai kuras ir saņēmušas šos um, netīros līdzekļus. Nu, varbūt, ka tagad vairs tas tā nav, bet tā bija pirms 10-15 gadiem. Es atceros, ka tad, kad mēs sākām strādāt, um, jau sīsī bija daži gadījumi, un es par to pastāstīšu. Teiksim, mēs uh, izmeklējām Labačā gadījumu. 6, 6 mm, miljārdus dolāru viņš paņēma no Nigērijas, un uh, tā teikt, uh, pārnest tos uz vispārējo pasauli. No sākuma Šveicē 1,2 miljārdi izgāja caur eh, apvienotās karalists eh, iestādēm. Un vēl tātad citas summas citās valstīs. Laikā, tad, kad mēs sākām izmeklēšanas, mums bija problēmas ar dažām valstīm. Citi mūs atkal atbalstīja. Apvienotā karaliste bija eh, atbalstoša un palīdzēja mums iegūt rezultātus. Eventuāli arī Šveica sāk sadarboties. Mēs atguvām um, summu no Šveices ar Franciju. Bija nedaudz grūti sākumā. Es atceros, es rakstīju vēstuli Francijas uh, varas iestādēm uh, angļu valodā, un viņiem pagāja divi gadi, lai iztulkot šo vēstuli, tātad no angļu uz franču valodu, bet, nu, lietas ir mainījušās tagad. Un to es atzīstu. Un es gribu pateikties, un uh, es ceru, ka es mm, Evu Žalī šeit nešokēja ar šādiem izteikumiem, bet eh, jāsaka, mēs esam ar kolosāliem cilvēkiem saskārušies, sadarbojušies, kas tiešām sapratuši attīstības pasaules eh, problēmas. Viņi ir mūs atbalstījuši, bijuši ar mums kopā, palīdzējuši mums eh, iegūt rezultātus, kādus, par kuriem mēs šodien arī lepojamies. Es ceru, ka es, tā teikt, mm, nesamulsināju jūs ar saviem izteikumiem. Eva Žalī katrā ziņā jūs un jums līdzīgi cilvēki esat mums palīdzējuši. Tātad viss šī situācija ir mainījusies. Daudzas Eiropas uh, valsts ir iesaistītas uh, šo līdzekļu um, saņemšanā. Bet svarīgākais ir ne tik daudz Eiropas valsts, bet tie, kas ir ārpus Eiropas. Tātad arī šīs valsts nepieciešams, tā teikt, sasniegt. Ja uz tām varētu likt spiedienu, tad arī varbūt tās varētu pārtraukt šo nelāgo rīcību. šajās nodokļu paradīzēs nav labu tīru līdzekļu, jo nav nekāds uh, pamatojums nevienam turēt naudu šajās nodokļu paradīzēs, eh, ja tie būtu tīri labi līdzekļi. Un tas ir kritiski svarīgs eh, punkts, kas ir jāsaprot. Tātad šādiem līdzekļiem uh, tur vienmēr kaut kas ir tāds aizdomīgs, neskaidrs. Uh, Tātad tie ir līdzekļi, ar kuriem varbūt būtu jāveic kaut kāds bizness, un jebkuram ja uzņēmumam nav nekāda interese, pamatojums, iemesls turēt eh, līdzekļus eh, noslēptus kaut kur un neizmantot to savā uzņēmumā. Es domāju, ka ir laiks pasaulē pateikt, ka, nu, ar to pietiek, ka tas ir viss ir jābeidz, un no tā gūtu mēs visi. Paldies! Liels paldies! Tagad um, mēs esam ļāvuši mazliet ilgāk atbildēt, un esam, protams, arī ļoti uh, pateicīgs, ja mēs tagad būsim tādi lakoniskāki. Un tagad lūdzu EPP grupas vārdā. Thank you, Chairman. Um... Paldies priekšsādātāji. Uh, labrīt visiem arī no manas puses. Es gribētu uzdot uh, jautājumu Masjomas kungam. Tāpat kā arī Badukungs teica, Āfrikas valsts zaudē desmitiem miljārdu uh, Eh, eiro, ASV dolāru katru gadu. Visu šo nelikumīgo plūsmu rezultātā to apstiprina arī dažādi ziņojumi, par kuriem jūs noteikti zinat. Un eh, tas ne tikai kavē jūsu valstu attīstību, bet eh, tas rada arī tādu globālu raksturu problēmu. Tātad šīs nelegālās plūsmas sasniedz teroristu grupas kā Moharam un citas. Uh, Mosjām kungs, jūs runājāt par eh, šo aicinājumu, no tā, par tādu lielāku saskaņotību arī no Eiropas puses. Mans jautājums ir tāds, kādu lomu jūs saskatat Eiropas Savienībai cīnoties pret eh, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Āfrikā? Jūs runājat arī par kapacitātes stiprināšanu. Vai varētu tā teikt, ka izmaiņas šajā domāšanas veidā, ka tām ir jānāk vispirms no attiecīgiem valstīm Āfrikā vai drīzāk, teiksim, no uh, Eiropas Savienības, SAO, apvienotajām nācijām, kurām ir galvenā loma, tātad kuram būtu jākustās, jārīkojas pirmiem. Un trešais un pēdējais jautājums jums, vai esat ievērojuši, saskatījuši tādu patiesu interesi no kādas konkrētas Āfrikas valsts tik tiešām reāli risināt šīs problēmas. Uh, Ja jums vajadzētu tādu top eh, trīnieku nosaukt, tātad kur ir labākie, kuras ir šīs labākās, aktīvākās Āfrikas valsts, kuras tās būtu? Paldies, tātad, eh, jā, jautājums par Āfriku, ļoti labi. Lūdzu, kurš atbildēs, varat izlemt. Thank you. Paldies par jautājumiem. Par eh, politikas saskaņotību Nu, te tāds ļoti konkrēts eh, konteksts mūsu pašu nodokļu līgumi. Raugoties uz to, kur nonāk līdzekļi. Katrs nodoklis ir kaut kāds konkrēts nodoklis. Un mēs redzam, ka Eiropā kaut gan ir bijuši centieni eh, raudzīties tātad, jā, kas tad eh, izriet no šiem līgumiem ar nodokļu maksāšanas eh, līgumiem ar citām valstīm. man liekas, ka pie tā ir jāstrādā tādā visaptvarošākā, koordinētākā veidā. Tur nevar vienkārši strādāt ar atsevišķu valsti, bet ir jāstrādā ar eh, Eiropas Savienību tādā plašākā kontekstā, runāt par šiem nodokļu mm, līgumiem. Ja Eiropas Savienība slēdz eh, ekonomiskās sadarbības nolīgums ar ārpus valstīm, tad eh, nu, es neredzu, kas eh, varētu jūs atturēt veikt tādu pamatīgāku analīzi, kāda tam būs ietekme. Mūsu pieredze ir tāda, ka jā, arī es sadarbojos ar Nīderlandes finanšu ministriju un apvienotās karalības finanšu ministriju, un informācija no viņiem bija vienāda. Jā, mēs pārskatīsim līgumus, ko esam parakstījuši ar Malavi. Bet, ja Malavi ir parakstījuši sliktu līgumu ar apvienoto karalisti, nu tad mēs nevaram panākt labāku ar savām, ar citām valstīm. Tā kā mums ir zināma interese. Tātad šo slieksni nosaka tas, ko Malavī, piemēram, ir noslēgusi ar apvienoto karalisti. Ja tur ir kaut kas, nu, teiksim, iespējami nodokļu maksāšanas aizturēšana un tā tālāk, nu tad jā, tam ir jau pamats citiem līgumiem. Tātad tas eh, tādā veidā veicina šo standartu pazemināšanu. Un, nu, tādā veidā jūs varētu veicināt šos uh, kritērijus paaugstināt. Tālāk par jūsu otro jautājumu. Par tabumu Beki paneli arī. Nu, nebūs viens tāds uh, risinājums. Mūsu valdībām, valstīm ir savi uzdevumi, un mēs te redzam, piemēram, par nodokļu līgumiem runājot, ir tādas eh, konkrētas intereses. Kenija ved sarunas ar Maurīcijas salām. Un šķiet, ka ne Kenijas puse to virz uz priekšu, bet ir arī Kenijas uh, sistēmā biznesa interesi, kas uh, vēlas izvēr, izmantot Maurīcijas salas kā tādu kā mm, cilpu un līdzekļus atkal nogādāt atpakaļ savā valstī. Nu kā tad Maurīcijas salas, kas ir tādas mazas, uh, ka tās tagad būs uh, milzīgs uh, investīciju punkts, uh, teiksim, Indijā. Nu, tur, tur nav sakars ar bagātiem Maurīcijas saliedzīvotājiem, bet tur tad ir jārunā par Indijas ekonomiku, Indijas uzņēmēju darbības vīdi, kas izmanto Maurīcijas salas. Nu, tātad šādā ziņā. Tas ir uzdevums mums, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tad mums ir jāliek spiediens uz mūsu pašu valdībām, lai mēs varētu risināt šīs problēmas par eh, nu, šiem labākajiem skolniekiem klasē, šo top 3. Ļoti grūti jāsaka. Tas, ko mēs redzam, dažkārt ir, eh, nu, ka tiek spērta divi soļus, viens solis uz priekšu, divi atpakaļ. No vienas puses, teiksim, ļoti progresīvi, it kā kaut kas notiek, kaut kāda progresīva soļa, ko spēr viena valsts, un tad atkal Kenijā, piemēram, atkal milzīgs soļi atpakaļ. Atkal mm, līgums, nu, likums, kas ir negatīvs nodokļu ziņā, nu tad jā. Uh, notiek kaut kādas režīma izmaiņas, teiksim, atkal biznesa intereses mainās un, piemēram, atkal Zambija viena valdība palielina nodokļus ieguves sektoram, notiek režīma nomaiņa valstī un viss tas darbs, kas ir noticis un veikts no pilsoniskās sabiedrības organizācija puses, nu, tas atkal pazūd tā tad. Uh, paiet daži gadi, mums atkal jācīnās par to pašu. Tā ka, nu, īsumā es domāju, ka būtu ļoti grūti pateikt, kas tad būtu tie labākie, kuras valsts būtu tās uh, spēcīgākās, bet tādas valsts kā Kenija, piemēram, Gāna, uh, Dienvidāfrika, tās uh, tik tiešām ir spēlējuši būtisku lomu ne tikai uzturot vai stiprinot pašu savu kapacitāti, bet arī cenšoties skatīties, kā šo kapacitāti pārcelt, pārnest uz citām uh, valstīm Āfrikas uh, reģionā, kas, manuprāt, arī ir tāds labs darbības piemērs. Un šai kontekstā uh, Domāju, ka Eiropas Savienība varētu apsvērt iespējas uh, atbalstīt tos risinājumus, kādi jau ir šai kapacitātes stiprināšanai. Tā jau var notikt arī konkrētās valstīs, konkrētos uh, reģionos, tātad dien, Dienvidāfrika var savasināšanas uh, izplatīt, Kenija arī attiecīgi. Paldies uh, runātājam un Rībā Dūkungs, vai jums kādi komentāri? Pavisam īsi. Jā, paldies, pavisam īsi. Manuprāt, kas eh, mums pietrūkst attīstības valstīs? Tie ir resursi, tātad panākt to, ko mēs vēlamies panākt. Liela bloka, tā kā Eiropas Savienība, piemēram, tiem ir uh, finanšu līdzekļi. Atbalstīt arī mūs, lai mēs savu kapacitātu varētu uzlabot. Es varbūt došu jums piemēru. Eh, apvienotās karalistas attīstības aģentūra, ko dara, piemēram, viņi ir eh, pamatīgi investējuši jomu identificēšanā, tātad, lai redzētu, kur viņi var investēt un kur var uh, gūt rezultātus. Viņiem ir uh, ļoti labi sakarā ar antikorupcijas departamentiem, viņi ir miljārdus uh, ziedojuši, tātad viņi sadarbojas ar valstu nodokļu iestādēm. Uh, prasa, kas tām ir vajadzīgs, maksā par viņu apmācību, un jāsaka, tas ir tik tiešām radījis milzīgus rezultātus. Ir jomas, kur eh, jūs paši varat identificēt, doties šīm valstīm, skatīties un, teiksim, kur, ja jūs ieguldīsiet līdzekļus, kur tas dos rezultātu. Jā, jautājums tas ir par resursiem, tātad resursi galvenais. Un tādā veidā jūs arī varat eh, mācīt mums, kā šos resursus labi un efektīvi pārvaldīt. Uh, Tā tad, eh, tā tad zinām, templēti jau piemēri, kur un kāda idekus var labi tērēt, un es domāju par kapacitātes eh, stiprināšanu, jā, tas ir resursu jautājums. Jūs varat ieguldīt, ielikt eh, līdzekļus šajās valstīs tiešā veidā sastaistoties, teiksim, ar konkrētiem dienestiem, nu tā ļoti tieši tā tad palīdzēt. Paldies! Tagad. Paldies! Tagad ir astoņi runātāji no grupām ir pieteikušies. Un tad vēl četri brīvajā mikrofonā. Tad lūdzu, ir Elīša Šlaina, S&D grupas vārda. Thanks, Chair. Um, I'm... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ar ļoti lielu prieku uzkrausīju jūs šodien teikto. Jūs noteikti zināsiet, ka 15. gadā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, ar kuru griezās pie komisijas, lai tā sagatavotu rīcības plānu ar desmit punktiem, kas eh, palīdzētu jaunatīstības valstīm cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Es biju referentes parlamenta ziņojumā, un eh, manis toreiz rakstītais lielā mērā sasaucas jū, ar jūsu šodien teikto. Bet eh, ko vēlējos tagad pateikt? Toreiz mēs vēlējāmies panākt, ka tehniskā palīdzība uh, toreiz tiktu saistīta ar vairākiem kritērijiem. Kolēģi 11. un 15. gadā runa gāja par 1%. Otrs. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidots apvienoto nāciju līmenī starpvaldību darba grupas eh, panelis, jo tikai tādā veidā jaunatīstības valsts varēs piedalīties uz vienādiem noteikumiem diskusijās. Un Eiropas Savienība šo jautājumu pacēla Adis Abebā. Protams, mums ir par šo jautājumu jārunā atkal un vēlreiz, un <clears throat> mums noteikti ir jāizdara spiediens uz mūsu Eiropas Savienības dalību valstu valdībām <clears throat> par automātisko informācijas apmaiņu. Vai jums šķiet, ka pārējais periods varētu būt būt risinājums, lai piemērotu savstarpējumu. Jūs jau pieminējāt par eh, šiem datiem, un vēl viens par nodokļu likumiem. Vai jums šķiet, ka vajadzētu iesaistīt apvienotās nācijas, lai izveidotu vispasaules nodokļu likumu vairāk nekā OECD? un vai vajadzētu izveidot reģionālas sadarbības organizācijas, kā mēs to mēģinām Eiropas Savienībā darīt, vai tam būtu jābūt dalību valsts līmenī? Thank you very much. Paldies! Tagad eh, es tiešām ļoti strikti vēlētos, lai mēs pieturamies pie atvēlētā laika. Lūdzu. Jā, saka muzeumas kungs. Es piekrītu, kad ir jābūt apvienotajām nācijām iesaistītām vispasaules nodokļu dienesta vai kā mēs to sauktu izveidē. Bet eh, leģitimitātei ir jābūt, jo OECD, iesaistot jaunatīstības valstis, noteikti var kaut ko darīt. Un es esmu pārliecināts, ka tas būtu solis uz priekšu, un gan Eiropas Savienībai, gan Eiropas parlamentam būtu jāstrādā daudz nopietnāk un eh, <clears throat> niansētāk, lai to panāktu. Par šo te labumu guvēju izpratni, kā jau es teicu, jaunatiestības valstīs. Mēs nevaram raudzīties tikai un vienīgi tādā geogrāfiski reģionālā līmenī, uh, tam ir jābūt globalizētam. Nigērija, Kenija un vairākas citas valsts ir izveidojusi tādu publisku re re reģistru, bet eh, Eiropas Savienības valstīm vajadzētu palīdzēt ar paraugu praksi. Un visbeidzot, ir daudz eh, diskusiju par tā saucamo vienoto nodokļu iekasēšanu Un e, pirms pāris gadiem jau parādījās ideja, ka valstīm specifiski, ka katras valsts atskaitīšanās nedarbosies, <clears throat> bet e, vienlaicīgi bija doma arī analizēt, ko tad vajadzētu darīt. Un e, katrai valstī atsevišķo, tātad valstī specifisko ziņojumu uh, Tas eh, varētu kaut ko palīdzēt, bet eh, reģionu spēlētā loma, piemēram, runājot par vienoto nodokli, tad būs tā saucamais kolaterālais efekts. Es domāju, ja tas eh, darbosies Eiropas Savienībā, tad tam būs pozitīva ietekma arī kur citur. Prieksēdētājs tiešām jau dusmīgi uz mani raugās, lai es beidzu. Riba Dūkungs. Jā, es vēlētos varbūt tā kā piebilst pāris lietas. Jūs eh, pieminējāt, ka būtu jāpalielina jaunatīstības valstīm atvēlētais eh, attīstības palīdzības pabalsts, bet labākais veids, kā palīdzēt eh, jaunatīstības valstīm, ir veidot viņiem pašiem savu veiktspēju, palīdzēt dalību valstīm nevis apkarot korupciju, bet gan izveidot pašiem savus eh, dienestus, kas varētu apkarot korupciju. Un eh, kā tiešām izglītot iedzīvotājus. Un eh, ja mums būtu resursi, mēs varētu veidot ļoti labu sabiedrību. jaunieši no Āfrikas dodas uz eh, Eiropu, lai meklētu labāku dzīvi. Bet kāpēc jūs nevarētu palīdzēt šiem jauniešiem labāk dzīvot Eiropā? Un visas Āfrikas valstis, ja tām būtu iespēja, tās varētu uzņemties atbildību par saviem iedzīvotājiem. Lūdzu, palīdziet, palīdziet, palīdzot, palīdziet ar resursiem. Jūs eh, variet to naudu, ko jūs ieguldiet migrācijas plūsmas sakārtošanā šeit, ieguldīt migrācijas cēloņu apkarošanā Āfrikā. Un tas noteikti jums palīdzētu gan sakārtot drošības jautājumus, gan arī migrācijas jautājumus. Un tas ir tikai investējot Āfrikā un palīdzot mums ar resursiem. Yeah, yeah. Thank you very much. Das war ein uh, Appell an uns. Paldies. Tas bija tāds aicinājums mums, kā mēs varētu pamatlietas lietas pārskatīt attiecībā uz nodokļiem. Nākamais runātais ir Pirko Lūdzu. Paldies, prieksēdētāji! Paldies par ļoti interesanto un eh, labo informāciju, ko mēs šobrīd eh, uzklausījām. Man ir jautājums par Pasaules valūtas fondu un Pasaules eh, bankas noteikumiem un par to, kā mēs varētu uzlabot Pasaules bankas un valūtas fonda darbību, palīdzot jaunatīstības valstīm. Ļoti daudzās jaunatīstības valstīs vēl nav sakārtota nedz mm, aizņēmumu, nedz arī nodokļu maksājumu uh, situācija. 15 gadā um, Pasaules banka uzskatīja, ka tik ļoti daudz um, nodokļu aizplūst uz nodokļu paradīzēm, ka ir daudz valsts, kuras dzīvo nabadzībā tieši tāpēc. Un tomēr, ņemot vērā to, cik liela um, nozīme Pasaules bankai un eh, investīcija bankai ir jaunatīstības valstīm. Varbūt, ka vajadzētu iesaistīt šīs divas organizācijas jaunatīstības valstu problēmu risināšanu. Buta. Paldies, ļoti precīzi, viena minūte. Un kas gribētu sākt atbildēt tagad, lūdzu? Paldies, paldies par uzdoto jautājumu. Centīšos atbildēt pavisam īsi. Es domāju, ka es varu piekrist jums tajā, ka. Kā Startautiskais valūtas fonds un Pasaules banka spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu arī mūsu nacionālajā diskusijā par nodokļu reformu. Ja kāda, starp, kāda nacionālā banka vēlas reformēt nodokļu sistēmu un stiprināt uh, valsts uh, ieņēmumu dienestu, tad ir tiešām daudz ko var iegūt no Pasaules bankas un Starptautiskā valūtas fonda kompetences. Un tajās daudzos jautājumos mēs varam pilnībā piekrist tam, ko mums iesaka Pasaules banka. Piemēram, nodokļu stimuli dažādi un arī e, eh, SVF komentāros tas ir teikts. Tad, kad a, eh, mēs vēlamies piesaistīt a, eh, starptautiskās investīcijas, tad šādas, a, šādi stimuli ir ļoti pozitīvi, bet te pašā laikā mums ir jāatsautās arī uz uzņēmējdarbības indeksu. Un uh, nodoklis, jā, nodokļu sistēma tiek racionalizēta, tas tiešām veicina investīciju piesaisti. Otrakārt, kā jūs pieminējat, daudzas valstis Āfrikā un ne tikai Āfrikā, arī citas jaunatīstības valstis, uh, bieži vien šīs valstis raksturo augsts nevienlīdzības līmenis. Un tas nozīmē, ka var ļoti agresīvi ievākt nodokļus, un tad progresīvi uh, izdalīt nodokļus, nodokļos ievāktu summu. PVN parasti tiek uzskatīts par ļoti viegli iegūstamo nodokli, un, un bieži vien PVN tiek izmantots kā veids, lai stabilizētu situāciju, un tad, protams, attiecīgi varam uh, nodrošināt uh, nodokļu naudas sadali, jo mēs uzskatām, ka daudzos gadījumos šādas agresīvas politikas veicina nevienlīdzību. Un arī tādās valstīs kā Gana, Sierra Leone iedzīvotāji ir pret PVN, jo daudzi runā par to, kas vispār ir pievienotās vērtības nodoklis. Un ka daudzos gadījumos tas mazina kapacitāti. Jā, no vienas puses, jā, progress ir pieejams, iespējams, bet te pašā laikā uh, jaunatīstības valstīm varbūt ne visas politikas, kas tiek ieteiktas, dara. Jā, komentārs no manas puses viena minūte. Parasti Pasaules banka ļoti labus padomus dod, un viņiem ir plašas zināšanas, un Un viņi dara daudz ko, lai varētu palīdzēt jaunatīstības valstīm. Tas, ko, manuprāt, varētu darīt, ir vienkārši iesaistīties vairāk. Nu, tāpēc, ka e, šīs starptautiskās organizācijas jau 50 un vairāk gadus strādā, viņi daudz ko zina par to, kā var uh, palīdzēt jaunatīstības valstīm. Informācija, kas viņiem ir ir par nodokļu režīmiem. Nigērijā, piemēram, viņi mūs ir atbalstījuši, un mēs bijām pirmā valsts, kas uh, pieņēma ITF sistēmu. Jā, varbūt ne visur darbojas, bet pēc būtības, ja tiek, uh, ja ir vajadzīga palīdzība jaunatistības valstīs, tad Pasaules banka ir tā īstā institūcija. Liels paldies! Un tagad lūdzu Lūja Mišela Alda vārdā. Euh, Sākumā es gribētu pateikties jums priekšsādātāji par to, ka esat uzaicinājuši šos divus uh, ekspertus no Āfrikas valstīm. Es domāju, ka uh, nu jau vairākas uh, nedēļas uh, ir skaidri redzams, ka Āfrikai un Eiropai ļoti skaidri jādarbojas kopā. Otrām kārtām esmu vairāk pārliecināts kā jebkad, kolēģi, ka mums ir nepieciešams uh, tāds radikāls um, politisks un strateģisks mēģis, nu varbūt ne tik daudz radikāls, bet es domāju, ka mēs nevaram uh, politiskā un struktūrālā veidā strādāt un nenonākot pie nekā. Pirmais runātājs jau runājas, viņam pilnīgi piekrīdu, ir nepieciešams strādāt tādā globālā ietvarā. Un uh, saistošā ietvarā tā, tad, ja mēs sākam kaut ko darīt, nu, pa labi, pa kreisi kaut ko, kaut kur augšā un lejā un citur, nu, tad mēs tā reāli nevirzīsimies uz priekšu. Un no otrām kārtām priekšsēdētāji arī vēstulē no mūsu komitejas puses eh, organizēt Āfrikas Eiropas Savienības samitu Abidžānā novembrī. Tātad es gribētu laicināt šo jautājumu iekļaut eh, darba kārtībā. Es domāju, ka šāds Āfrikas Eiropas Savienības uh, samits ir uh, ļoti svarīgs. Uh, Eiropas komisijai jāgatavojas sarunām arī pēc kotona un mm, sarunu noslēgšanas. Un tā, tad šis jautājums obligāti ir jāiekļauj darba kārtībā, un tas būtu veids, kā virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Es vairāk arī neko neizteikšu, tas arī viss no manas puses, nepārsniegšu savas divas minūtes, tātad gribēju nākt klajā ar šo priekšlikumu, jo man tas tiešām šķiet fundamentāli svarīgi. Uh, Tā tad, nu, nedrīkst rīkoties vienkārši tā saraustīt, fragmentēt, ir radikāli tā spēcīgi jāvirzās priekš. Nu, es esmu liberāls, varbūt tāpēc man tā grūti izteikties, bet, nu, tas ir vienīgais ceļš, kā iet uz priekšu. Ir eh, tāda, zinām, tendence, ka ir tādas spēcīgākas ekonomikas Āfrikā veidojas, un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums ir nepieciešams tāds, nu, nopietnāks tā nodokļu režīms. Paldies, Mišel kungs! Lūdzu, kas atbildē? Ah, Jā, nu es nemācēšu Francisku atbildēt, saka Masjomas kungs. Jā, nu jautājumi nebija, bet komentārs. Nu vienkārši jā, piekrītot jūs teiktajiem, jā, ir jāatzīst. Uh, jāsaprot, kas notiek jau kontinentā un um, ko nepieciešams atbalstīt. Āfrikas nodokļu fórums tieši to arī dara kapacitātes stiprināšanas jomā. Un kā lai mēs nodrošinām to, ka mēs uh, attīstam šīs kapacitātes stiprināšanas programmas, ka tas reāli saistās ar to, kas notiek uh, uz vietas. Jā, un nu arī viens no paneļziņojumiem tieši noved pie tā, ka. Mm, tika izveidot šis Tabula Beki panelis, tātad mēs jau veicam darbu nacionālā, reģionālā līmenī, lai risinātu šīs problēmas. Un konkrētajā šajā gadījumā, es domāju, Eiropas Savienība var tā teikt jau nu, piesaistīties šajām, šajām esošajām darbībām, nevis radīt atkal kaut kādus paralēlus ceļus. Paldies! Ribadulkungs, jā, paldies, arī gribu piekrist un pateikt, ka, kā jūs teicāt, ir daudz dažādas izmaiņas, kas notiek Āfrikā. Uh, Es domāju, ka uh, līderi tagad tik tiešām vēlas uh, uzlabojums un izmaiņas, viņi ir uh, varbūt gatavāki un uh, dažas no šīm izmaiņām, kā tās ir radušās un uh, tās ir likuši mums mācīties no tā, kas notiek, ko dara Eiropas Savienība, Pasaules banka, ESA un citi. Uh, ko dara apvienotās nācijas. Eh, tātad visas šīs eh, mazās lietiņas elementi mm, rezultātā dod tādu kolosālu rezultātu. Un, eh, Tie ir tādi lieli centieni, un mums vajadzētu šo iespēju izmantot, un es domāju, ka, mm, kā jau jūs teicāt, tas noteikti būs risinājums. Un, un mums ir jāsņem šis atbalsts. Liels paldies! Un... Makācī kungs no goja grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām kolosāls prezentācijas. Ļoti pateicos par mūsu viesiem. Gribu uzdot jautājumu par eh, nodokļu nolīgumu ietekmi uz attīstības valstīm un īpaši uh, saistībā ar eh, pretļaunprātīgas izmantošanas klauzulām. Jūs droši vien zina, ka 11. gadā bija ANO ref eh, ziņojums, ko izstrādāja Riesa un Valūtas fonds, kas rekomendēja, ka visos līgumos ar attīstības eh, valstīm ir jāiekļauj pretļaunprātīgas izmantošanas klauzulu, bet no nu, to vēl neesam panākuši. Es savu multilaterālais instruments cenšas nodrošināt, ka ir zinām šādi klauzulu elementi. Uh, Eh, līgumos ar bagātākajām valstīm. Tātad eh, man ir jautājums, vai jums ir viedoklis par to, vai šīs pretļaunprātīgas izmantošanas klauzulas attiecībā uz nodokļu līgumiem jāpadara nu, obligātas un eh, tātad, nu, jā, tātad, kāda ir jūsu pozīcija? Otrs jautājums, ja man ir laiks vēl priekšsēdētāji par. Uh, Eh, šo kulturālo analīzi. Jūs jau minējāt eh, šo ziņošanu specifiski par katru valsti. Nu, tātad vai jums atkal ir viedoklis par to, kā šī ziņošana par katru konkrētu valsti varētu palīdzēt šajā procesā, lai veiktu tādu pilnīgu mm, tādu blakus efektu, kulturālo efektu analīzi? Paldies! Lūdzu, atbildes. Kurš sāks? Masijāmas kungs. Es piekrītu jums. Domāju, ka uh, ANO rekomendācijas attiecībā uz šīm pretļaunprātīgas izmantošanas klauzulām, tas noteikti varētu dot ieguldījumu mazot, uh, mazinot šo negatīvo mm, ietekmi tādos nelabvēlīgos vai mazāk labvēlīgos mm, nodokļu nolūgumos. Mēs jau sakam, ka mūsu darbība varbūt ir nepietiekama, bet katrā ziņā ir valstis, kuras ir noteikušas monitorijas uh, uz nodokļu līgumiem, piemēram, Uganda ir noteikusi monitoriju. Un arī saistībā ar Panamas uh, dokumentiem, jo Uh, tur bija naftas un minerālu resursu ieguvas uzņēmums, uh, kurš izmantoja Maurīcijas salas kā mm, šo ceļu, lai minimizētu nodokļus, ko viņiem vajadzētu maksāt uh, nodokļu iestādēm. Un tā rezultātā Ugandas valdība uzlika monitoriju mm, Kenijā, mana organizācija, šobrīd ir iesūdzējusi Kenijas valdību tiesā attiecībā Um, uz dubulto nodokļu aplikšanas līgumu ar uh, Maurīcijas salām, neaplikšanas līgumu ar Maurīcijas salām. Tā tad uh, mēs pārskatām šos dubultās uh, nodokļu aplikšanas līgumus un tas atkal atgriežas pie tā, kādu lomu var spēlēt Eiropas parlaments un Eiropas Savienība. Tā tad mums ir jāpieturas pie tās labās prakses, pie standartiem, par ko esam vienojušies šajās pļaķļaunprātīgas izmantošanas klausulās. Uh, Par šo specifisko ziņošanu par katru konkrētu valsti. Svarīgākais te ir sakojošais. Šis fundamentālais ziņošanas princips nevar būt efektīvs, var būt efektīvs tikai tad, ja tas ir publisks un attiecas uz visām valstīm, jo mēs skaidri gribam zināt, ko katrs uzņēmums dara katrā valstī. Tā tad tas nozīmē, ka mēs veidojam kaut kādu hibrīdu sistēmu. Jā, labi, mēs to darīsim no Eiropas Savienības puses, bet uh, šo datu agregēšanu no visām valstīm, nu, principā jau grauj to iemeslu, kāpēc šī specifiskā ziņošana ir paredzēta. Es domāju, ka nepieciešams tāds visaptvarošs pārskats un. Uh, arī diskusijas par eh, sliekšņiem, kas tika minēts, es domāju, ka ir zināms joms, par ko ir jādomā. Tātad virziens visā vismā ir pareizs, bet mums ir jādomā par tādām konkrētām jomām, lai arī attīstības valsts varētu gūt eh, labumu no šī procesa. Paldies! Man šķiet, ka mans kolēģis ir viss pateicis. Lielas paldies! Un tagad lūdzu zaļo vārdā Judī Sargentīni. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs! Ehm, kungi, jūs tiešām ļoti, ļoti laipni pret mums izturētīs. Jūs arī izteicās mums komplimentu un jūs teicat, ka mēs varam būt labs paraugs gan Āfrikai, gan arī citiem kontinentiem. Es ļoti novērtēju to, protams, bet uh, saprotam, ka ir atšķirība, ka mēs varam kaut ko darīt darīt attiecībā uz uh, nodokļu nemaksāšanas uh, pārkāpumiem un to ka tiek veicināts tas, lai nemaksātu nodokļus, jo projām ir Eiropas uzņēmumi, kas veicina to, lai jūsu uzņēmumi nemaksātu nodokļus Āfrikā, bet darītu to citur, kur ir mazāka likme. Daži no nu, mums, kolēģiem, mēs darbojamies un uh, cīnāmies ar tiem Eiropas uzņēmumiem, kas nevēlas, lai būtu pietiekama caurskatāmība, un tas attiecas uz trasta risinājumiem vai citiem necaurskatāmiem variantiem. Varbūt jūs varētu mm, paskaidrot vairāk. Ja mēs nerunājam šeit par kriminālu pārkāpumiem, bet par citām lietām, kas ir saistīta ar nodokļu naudas aizplūšanu no Āfrikas, kas nav gluži uh, nelegāla, bet eh, problemātiska. Paldies! Uh, okay, um... Labi. Liels paldies! Paldies par šo jautājumu. Kāds cilvēks vienreiz teica, ka nemaksāšana un izvairīšanās ir, tā atšķirība ir tikai tajā, kādā cietumā cilvēks sēž. Īstenībā pēc būtības te nav nekādas atšķirības. Ja cilvēks kādā likumiskā veidā izvairās no nodokļu nomaksas vai dara to nelikumīgi. Atkal atgriežamies pie kapacitātes jautājuma. Jautājums, kāpēc vispār uzņēmums gribētu nemaksāt nodokli nelegāli, ja var izvairīties no nomaksas un darīt to legālā veidā. Tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina mūsu sistēmas, jo mēs jau esam runājuši par tādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar transfercenām. Un, un tas, ka mēs varam princips izmantot un darboties saskaņā ar tiem, jaunatīstības valstīs ir dažādi aspekti, kas saistīti ar tehnisko kapacitāti, ieņēmumu dienestos, ir tik daudz elementi. Notiek visu laiku sarunas ANO iekšienē. Visticamāk, jūs zināt, ka ir izveidota īpaša darba grupa ANO ietvaros, lai varētu tieši saprast, kāda ir metodoloģija, lai varētu uh, noteikt, kādas aktivitātes ir eh, pa pusē nelegālas, vai arī varam teikt, varbūt nav gluži nelegālas, bet ir amorālas. Un mēs esam sadarbojušies ar, ar UNECA attiecībā uz caurskatāmību. Mēs esam snieguši informāciju par to, kas īsti, ko īsti dara uzņēmumi attiecīgā jurisdikcijā. Vai tas ir jautājums par to, ka vienkārši tiek uh, novirzīti, uh, novirzīti peļņā vai kaut kas cits tiek darīts, un tāpēc ir nepieciešams, ir nepieciešams skaidri parādīt, ka šī uh, trausla līnija starp uh, nelegālu nemaksāšanu un nosacītu legālu izvairīšanos, ka šeit īstenībā nav nekādas atšķirības. Un nu, jaunatīstības valstīm tas ir ļoti svarīgi un ir nepieciešams, protams, turpināt runāt par šiem jautājumiem. Labi, arī mēs šeit runājam par šiem pašiem jautājumiem, saka priekšsēdētājs. Lūdzu. Politiski runājot, bet ne tehniski, varam teikt, ka tas, ka Eiropas Savienībā ir jāsaprot, kāda ir atšķirība, ka var tiešām miljārdiem eiro, eh, miljārdiem cilvēku visā pasaulē palīdzēt, ja, es, ja ir Uh, ja ir pietiekama drosme, lai darītu pareizas lietas. Cārskatāmība un atbildība nekad nevar būt nekas slikts. Uh, Nevēlēšanos pieņemt likumus tikai tādēļ, ka ir kāda pretestība, tas nav risinājums. Es atceros, kad Amerika mēģināja pieņemt likumu par, par uzņēmumiem, un korupcijas apkarošanu, un saskaņā ar šo likumu uzņēmumiem bija jāatbild arī par to, ko viņi dara ārpus ASV. Un sanāk tā, ka, ka uzņēmumi it kā teica, ka tas būs negatīvi ASV ekonomikā, bet tas sanāca tieši pretēji, jo daudzi no mums cīnās pret korupciju. Un tad mēs redzējām, ka vislabākais risinājums ir uh, ASV uzņēmumi, tāpēc, ka viņiem ir likums, kas liek viņiem būt atbildīgiem par to, ko viņi dara. Un par Nigēriju runājot, ar, nav, ir tā, ka nav neviena Amerikas uzņēmuma, kas būtu iesaistīts. Parasti ir tā, ka ja ir kāds Amerikas uzņēmums, piemēram, ja viņi piesakās līgumiem, tad viņiem līdz šiem ir bijuši uh, uh, ir bijis, eh, bijuši plusi vienkārši tādēļ, ka mēs zinām, ka viņus, uh, viņi pakļaujas likumiem, kas eksistē ASV, tāpēc arī Eiropas Savienība var drosmīgi darboties. Lūdzu, nebaidieties no tā, ka jūs varētu kaut ko zaudēt. Un uzņēmumiem tas rada labu reputāciju, ja runa ir par uh, nodokļu nemaksāšanu un uh, naudas atmazgāšanu, tad būtiskākais risinājums ir caurskatāmība, ir jābūt atvērtiem, un tad varēsim palīdzēt jaunatīstības valstīm, ir jābūt likumiem, kas liek būt atbildīgiem un darboties caurskatāmi, un tas attiecas uz uzņēmumiem vai arī uz privātpersonām, kurām ir uh, ekonomiskās intereses uh, ārpus Eiropas. Jūs nekad nenožēlosiet šādu likumu piešķirš, pieņemšanu. Nākamais ir Kobakungs, lūdzu. David Kober. Davids Kober, lūdzu. Thank you very much. Eh, paldies. Paldies, eh, Lēnenkungs. Ļoti interesanti uzklausīšana. Bet, eh, protams, protams, jaunatīstības valstīm ir nepieciešami nodokļi bet eh, tie, kuri eh, domā, ka šī nauda, ko viņi varētu maksāt, tiks eh, nolaupīta, vai tā būs valsts, vai tie būs ceļu laupītāji. Privātums banku sistēmā ir ārkārtīgi būtisks. Jaunatīstības valstīs tiešām eksistē e, eksistē bāžas, ka cilvēks, kuram bankā ir daudz naudas, tiks nolaupīts. Un eh, Eiropas Savienība bieži vien ir izgarī, izdarījusi spiedienu uz citu valstu iekšējām lietām. Un, eh, manuprāt, tā ir, tā ir lielā brāļa un pat neokoloniālisma ideja. Eiropas Savienība Āfrikas valstīm ir jāuzņemās atbildība pašām par savu dzīvi un jāpāriet uz liberālo kapitālismu. Es e, uzskatu, ka Āfrikas valstīs ir lielāks potenciāls nekā jūs ticiet. Es e, domāju, ka ļoti daudzos gadījumos Amerikas Savienotās valsts un Eiropas uzņēmumi palīdz Āfrikas uzņēmumiem attīstīties. Un e, iespējams, ka šajā komitejā, kurā mēs runājam par Panamas dokumentiem, bet tagad mans jautājums, vai jūs piekrītat, ka eksistē, pastāv zināmas bie, briesmas, kā e, tieši Āfrikas valstu galvas pacelšana un konkrēta spējas palielināšanās nepatīk daudziem Eiropas uzņēmiem? Jā, es ceru, ka es būšu lakonisks. Es eh, mēģināšu atbildēt un mēģināšu atbildēt ar praktisku piemēru. Es dzīvoju mājas otrajā stāvā un trešajā stāvā. Tātad es pamanīju, ka manā vannas istabā parādās, eh, parādās pelējums, jo trešā jo treš, trešajā stāvā bija ūdens noplūda, un tad es devos pie uh, Eh, trešā stāva kaimiņu un teica, vai viņš eh, eh, varētu kaut ko darīt. Viņš teica, nē, es īrēju, tā nav mana problēma, manā stāvā viss ir ok. Un ja tev ir problēma, tad tev ir jārunā ar savu īres, tā, ar savu izrī, izīrētāju. Tā tad. tad Es e, mēģināju ar viņu runāt, nekas nenotika, un pēc pāris <clears throat> mēnešiem e, cementa nesošā konstrukcija e, burtiski pārlūza. Un es uzskatu, ka jūsu pieņēmums par to, ka Āfrikas valstīm pašām ir jārisina savas problēmas, ar to vien nepietiek, jo, kā jau es teicu, Eh, ļoti daudz naudas tiek nozakts Āfrikai, un tas eh, tiek turēts Eiropas kontos. Līdz ar to, eh, ja jau nauda, kas tiek nozakta Āfrikai, tā aiziet ļoti respektablās un visbiežāk Eiropas bankās. Es tiešām uzskatu, ka kaut kas ir jādara Eiropas Savienībai, Eiropas parlamentam, mēģinot tiešām paraudzīties, ko var darīt jo, kā jau es teicu, visam Eiropā notiekošajam ir ietekme uz citām ekonomikām. <clears throat> Pavisam īsi. Vēlējos jums pateikt, ka pasaule jau ir vienota un apaļa. Mēs tam neko nevaram darīt. Pasaule ir globalizēta. Lai kas notiktu Eiropā, tas ietekmē mūs. Un ja kāds teiks ko citu, tad eh, tie ir balti mēli. Es nezinu, no kurienes jūs nākat, bet eh, ja jūs nākat no apvienotās karalisti, tad jūs eh, Nigēriju kolonizējāt simts gadus. Un jūs tagad nevariet apgalvot, ka tā nav jūsu atbildība par to, kas šobrīd notiek Nigērijā, jo resursi, kas tika izsūkti no Nigērijas un nonāca apvienotās karalistas bankās un privāti īpašumos, tā šobrīd ir mūsu problēma. Un jums ir jāsaprot, ka arī mēs esam cilvēki. Ja jūs turpināsiet ļaut mums dzīvot eh, mēslos un nožēlojamos apstākļos un apgalvot, ka tā nav jūsu problēma, tad es nezinu, vai mums vispār te ir kas diskutējams. Lielas paldies par šo ļoti emocionālo aicinu par koloniāliem laikiem. Uh, Ne jau tikai Lielbritānija bija koloniālā vārā arī citi. Tagad mums ir vēl divi runātāji - Bārbara Kapera un, Frā, un Frāk Engen, un tad vēl četri cilvēki. Lūdzu, Barbara. Lielas paldies priekšsarētē, kungs. Es esmu no Austrijas. Un par laimi mums nav nekāda sakara bijis ar kolonijām. Uh, Um, manai valstī Austrijai, un uh, ir tā, ir labi, ka jūs ar mums tagad diskutējat ļoti dzīvīgi, ļoti emocionāli, jūs runājat par jautājumu, kas ir uh, nodokļu izvairīšanas, un īstenībā varētu teikt, ka tas nav emocionāls jautājums, bet tagad šeit, kad mēs šai izmeklēšanas komitejā mēs atkal un atkal to dzirdam, ir tas, ka problēma uh, no, lai risinātu izvairīšanos no nodokļiem, tam ir vajadzīga globāla pieeja, un tas ir ārkārtīgi grūti, tāpēc ir arī ļoti labi, ka ir ANO, ka ir SAO iniciatīvas, un tieši tā kā jūs teicāt, jaunatīstības valstīm ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu iniciatīvas ANO līmenī, un no dokumentiem mēs zinām, ka tieši e, uzņēmuma ienākuma nodoklim ir ārkārtīgi svarīga loma, jo tie ir aptuveni 25% no nodokļu ienākumiem. Tie ir tieši uzņēmumu ienākumu nodokļi. Un ja jums šie nodokļi neienāk, tad jums attiecīgi ir daudz mazāk iespēju uh, nodrošināt, nodrošināt izdevumus, piemēram, medicīnu un tā tālāk. Un it sevišķi tas notiek laukos. Uh, Uh, kā jūs teicāt, Ribedo kungs, un tad sanāk tā, ka jā, uh, nav iespēja nodrošināt visas uh, pakalpojumus, tad cilvēki dodas prom no laukiem. Un tad jūs ļoti labi mums norādījāt uz to, ka mums ir nepieciešams stiprināt sadarbību attiecībā uz attīstības risinājumiem un lai tie nodokļi, uh, kas tiek, kas, kas aizplūst no valsts, lai šie nodokļi atgrieztos. Un varbūt tas nozīmē, ka, tas, ka mums ir jāslēdz nolīgumi par uh, nodokļiem, un daudz, daudzām Afrikas valstīm nav nodokļu nolīgumu ar dalību valstīm. Jā, man bija ļoti trīs konkrēti jautājumi, kādi darbi būtu paveicami no jūsu puses. Ir iniciatīvas no Āfrikas puses, kā var risināt šos jautājumus, un viens no tiem ir Fiskālo lietu komiteja, kā arī platforma sadarbībai nodokļu jautājumos. Tā ir sevišķi dibināta, lai atbalstītu jaunatīstības valstis e, cīņā pret nodokļu nemaksāšanu. Un mans jautājums ir, kā šobrīd, cik tālu šobrīd tā situācija ir izsanāta? Vēl viena lieta ir par globālo nodokļu uh, darba kārtību. Un treškārt par Nigērijas, es zinu, ka ir Nigērijas SAO rekomendācija uh, par 2015. gadu un kā šobrīd uh, šī rekomendācija tiek ieviesta. Jūs pārāk ilgi runājat. Mums ir tikai vēl divas minūtes, lai saņemtu atbildi. Lūdzu. Tikai divas minūtes, lūdzu. Nē, nē, nē, nevis katrs runā divas, bet abi. Nebūs viegli atbildēt, jo jautājumi ir daudzi un tie ir svarīgi. Es varu piekrist tam, kas ir izskanējis, ka tiešām ir vajadzība stiprināt ieņēmumu dienestu kapacitāti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Piemēram, Tanzānija pirms diviem mēnešiem ir izveidojusi īpašu vienību Un tas, ko mēs varam redzēt, nu tikai no trīs lieliem uzņēmumiem, starptautiskajiem uzņēmumiem, viņi ir ieguvuši miljoniem dolāru. Tas pats ir arī Ganā, arī viņi ir nodabinājuši īpašu komiteju un varēja atgūt daļu no līdzekļiem, kas no viņiem tika nozakta. Un tāpēc varam teikt, ka kapacitātes, kapacitātes paaugstināšana ir ļoti svarīga, taču tas nav vienīgais risinājums. Mums ir jāizveido plašāks un uh, inkluzīvāks ietvers, tieši tā kā mums iesaka Ana. Lielas paldies par atbalstu no jūsu puses. Varu teikt, ka Nigērija, Nigērija šobrīd dara visu, kas tiek ieteikts no SAO puses, no citām starptautiskajām organizācijām. Mūsu nodokļu režīms ir šobrīd ir salīdzinoši veiksmīgs. Un ne tikai Nigērijā tas notiek. Daudzas Āfrikas valstis labprāt mācīsies. Viņi ir gatavi. Es domāju, ka daudzos gadījumos jautājums ir tikai par to, ka uh, ir nepieciešams tiešām visu paveikt. Lielas paldies! Jūs ļoti precīzi uh, eh, pieturējāties, un tagad Engela kungs, un pēc tam būs četri deputāti. Pavisam īsi mēģināšu, Werner. Paldies! Dāmas un e, kungi, ir tā, ka es pats esmu no Luksemburgas un pagaidām e, neviens mūs nevar apsūdzēt tajā, ka mēs bijuši kolonisti, tāpēc, ka paši esam maziņi. Ja? Bet te pašā laikā Luksemburga ir tā vieta, kur, kuru var apsūdzēt e, tajā, ka varbūt mēs nevienmēr ļoti taisnīgi un atklāti rīkojamies ar naudu. Man ir ļoti konkrēts jautājums. Skaidrs, ka Eiropa nav vienīga No, nu, vienīgā vāra jūsu kontinentā, kas cenšas palīdzēt, ir arī citi un ir arī jaunas spēlētāji - Ķīna, Turcija, Indija un arī citi, arī Brazīlija, kā portugāļu valodā runājošā valsts. Un uh, runājot par uh, šo uh, tirgus dalībnieku uh, sensitivitāti, vai ir kādas atšķirības? Un ja šīs atšķirības ir, tad uh, Kā jūs varat vērtēt līdšanējo sadarbību un cik tā ir bijusi veiksmīga un taisnīga Āfrikā? Jo mēs arī ar viņiem sadarbojamies, piemēram. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs izveidotu labu uh, strateģisku sadarbību uh, ar Ķīnu, tieši runājot par Āfriku, jo tā ir iespēja salikt kopā resursus un varbūt mēs varēsim panākt daudz ko vairāk bet visticamāk tas nozīmēs arī to, ka mums būs jānāk klajā ar kopīgu pieeju. Un tad jautājums ir, kā jūsuprāt ir ar šo kopīgo pieeju, vai tas mainīs pieeju no investora puses? Paldies! Es varbūt sākšu atbildēt, jo jautājums tik tiešām ir ļoti būtisks jautājums par uh, Eh, Ķīnu, Indiju, eh, tātad jaunajām pilnvarām, jā, tā ir liela problēma šobrīd, un eh, nešķiet, ka viņi ir tādi pozitīvi spēlētāji runājot par šo globālo mm, pozīciju šādos jautājumos. Bet tas ir vēl viens iemesls, kāpēc attīstības valstīm ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Ja mēs varam uzlabot iekšējos mehānismus un sistēmas, tad būs mazāk, tā teikt, kaitējumu no Ķīnas, no Indijas, jo jautājums ir nauda. Es eh, varētu sniegt eh, piemēru par eh, Nigēriju. Ķīnieši, tā teikt, virzās iekšā. Viņi iepērk aktīvus un burtiski zog. Nauda, kas iziet no Nigērijas uz Ķīnu, tā nekad netiek, tā teikt, oficiāli reģistrēta, nav izsekojama. Bet ko mēs varam darīt, ja mūsu nodokļu iestādes tiktu uzlabotas, ja mūsu pretkorupcijas aģentūras tiktu uzlabotas, ja mēs varētu paši savu māju nosargāt un aizsargāt paši sevi, tad nu, noteikti tas dotu tādu reālu atšķirību, jo šobrīd lielākā problēma ir Ķīna un, zināmā mērā, arī Indija. Vienīgais veids, kā var palīdzēt eh, šo situācijā, es nezinu, mm, vai var kaut kā iesaistīties ar Ķīnu, bet eh, rūpēsimies par sevi pašās mājās, uzlabosim savas sistēmas, institūcijas un struktūras tā, lai, ja kāds, tā teikt, pie mums nāk, mēs varam sevi aizsargāt. Paldies! Un pavisam īsi, jo mans kolēģis jau praktiski visu atbildēja. Runājot par šo debati par eh, šīm lielvarām, mans novērtējums ir tāds, ka dažkārt, dažkārt vai diezgan bieži mēs eh, runājam par šo apmēra jautājumu. Mēs skatāmies, kas notiek, piemēram, um, kas notiek saistībā ar šo Panamas dokumentu informāciju, DRC, piemēram. Tātad ir nepieciešami globāli noteikumi, kas attiektos gan uz uh, Eiropas uzņēmumiem, Amerikas uzņēmumiem, tāpat arī ķīniešu uzņēmumiem. Tātad kaut gan šis nodalījums joprojām ir tāds pamatots, ka šie jaunienācēji fiskāli izmanto, jāsaka, nu, to pašu schēmu, kādas izmantoja 89. 90. gados ieguvas uzņēmumi, tātad viņi izmanto, tā teikt, eksploatē šos uh, uzņēmumus šīs iespējas, bet runājot par kontroli, nu, to mēs visu varam uh, risināt tādā globālā ietvarā, arī Indija ir G20 uh, lo, loc, locekle. Tātad mums ir nepieciešams tāds kopīgs ietvers, kur viss šīs valsts būtu kopā. Paldies! Paldies, un tagad mums ir četri Nē, pat pieci. Runātāja brīvajā mikrofonā būtu ļoti gandarīts, ņemot vērā to, ka mēs tuloņi pat, tuloņi pat izsmelsim laiku, bet tulki jau ir piekrituši, ka pastrādās ilgāk, tad līdz ar to lūdzu runājiet pēc kārtas, sānāk ar analīzu. So paldies, paldies, ka esat ieradušies šeit šodien. Kā jau Lēnenkungs teica, mēs jau ilgstoši vēlējāmies eh, dzirdēt eh, konkrētas atbildes. Un mēs esam sagatavojuši jau AKP valstīm un kas notiek AKP valstīs eh, saistībā ar Panamas dokumentiem. Un Tā kā mēs Eiropas parlamentā sagatavosim ziņojumu, tad eh, mēs eh, AKP konferencē par to runāsim. Un eh, es vēlos sadarboties ar AKP valstīm. Mums ir jābūt ļoti auglīgai sadarbībai. Vorbildliche Einhaltung der Zeit. Eva Jolie. Jūs ļoti precīzi pieturēties pie laika uz Eva Jolie. Merci. Paldies. Man ir jautājums arī Badūkungam. Mēs varam vienoties par to, ka jā, Eiropas eh, bankas būtu īstenojušas FATFA noteikumus, tad eh, abašā gadījumā tad nebūtu iespēja viņam slēpt šos miljonus dolāru Mēs um, zinām, ka viņš izmantoja Eiropas nodokļu paradīzes, vai drīzāk, teiksim, Eiropas bankas. Man liekas, ka tas bija 11, 15 bankas, 43 konti toreiz, un es zinu šo cīņu, ko Nigērija veica, lai saņemtu līdzekļus atpakaļ, un jūs reāli tos arī nesaņēmāt. Mans jautājums ir tāds, vai šodien joprojām jūsu pārvaldnieki, pārvaldītāji, tātad man liekas, ka daudz no viņiem joprojām ir korumpēti, vai viņi joprojām izmanto Eiropas bankas, vai viņi ir pārgājuši uz citām valstīm? Paldies, Eva. Haidi Autola lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Kad es biju Somijas starptautiskās attiecības ministra, manā portfelē bija arī uh, starptautisko uzņēmumu pāraudzība. Un ja mēs vēlamies izskaust augsta līmeņa korupciju jūsu valstīs, tad eh, mums vajadzētu griezties eh, pie konkrētajā valstī strādājošo starptautisko uzņēmumu valdēm, jo bieži vien privātā mm, Tātad privāta personu labumu gūšana un strauja bagātināšanās ir ciešā mērā saistīta ar privatizācijas procesu. Ir nepieciešama caurskatāmība. Vai jūs uzskatiet, ka mēs varētu arī pamudināt jūsu valstis teiksim, palīdzot ar izglītošanu. Ana Gumeša, es vēlējos pateikt, ka DigiDF ir izveidota parlamenta rezolūcijas rezultātā aktīvu atgūšanas komiteja, un tas varētu jums palīdzēt. Cits jautājums Eva uzdeva jautājumu par Eiropas banku lomu, bet šobrīd arvien vairāk Eiropas bankas pieder daļēji vai pilnīgi absolūti korumpētiem pilsoņiem no jaunatīstības malstīm. Piemēram, Portugāles bankas gandrīz pilnībā pieder vienai bagātai ģimenei no Āfrikas, un Angolas eh, prieksēdētāja vietnieks ir Uh, šobrīd apsūdzēts Portugālē, jo viņš vienkārši nopirka prokuroru. Un, uh, protams, Portugāles tiesību sargājošās sistēmas šobrīd uh, saprota, ka tās ietekmē nauda, liela nauda no Āfrikas. Molis Skočkārto. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos dzirdēt jūsu atbildes uz trīs konkrētām rīcībām. Es vēlētos dzirdēt jūsu konkrētas atbildes. Tātad, vai izveidot apvienoto nāciju nodokļu dienestu būtu jēgpilni nākam pagājušajā Rudenī Londonā notika konkurence, kurā piedalījās valstu valdības par to, kā vajadzētu sadarboties. Un trešais, kā jums šķiet ideja par eh, visu nākotnē slēdzamo brīvo tirzniecības nolīgumos iekļaut uh, nodokļu aspektu. Un nākamais, Hue Garnandes Lopes Agija. Paldies, prieksēdētāji kungs. Mans jautājums ir saistīts eh, un ir līdzīgs manām kolēģēm Eva Žalī un Annai Gomešai. Griežos pie jums, Musijons kungs. Jūs strādājiet Tax Justice tīklā Āfrikā. Kā jūs vērtējiet iespēju uzlabot eh, stratēģiju par resursiem, kuri tiek atņemti vai konfiscēti korumpētiem Āfrikas vadoņiem? Piemēram, ekvatoriālās Gvinejas prezidenta īpašumi ir konfiscēti kā Spānijā, tā Francijā, un kā šos konfiscētos līdzekļus varētu adekvāti invest, investēt konkrētajās valstīs. Prieksēdētājs, paldies! Frāgišten. Paldies arī, ka jūs ļoti disciplinēti uzdevat savus jautājumus, un tagad trīs minūtes mēs varam atvēlēt katram no mūsu runātājiem, un tad mēs pabeigsim šodienas sanāksmi, lūdzu. Un paldies arī tūkiem. This is where unfortunate. Um, so, um, Moto vai sauklis šim augsta līmeņa paneļa ziņojumam, kur jūs šeit citējāt, ir izmeklēt, apturēt, izņemt. Tātad izmeklēt mums ir jāzina, kurp nauda iet, tāpēc ir nepieciešama caurskatāmība. Kā darbojās šīs globālās schēmas, kuras eh, palīdz naudai aizplūst no Āfrikas? Apturēt saukļa daļa ir, ko darīt, eh, lai tas vairs nenotiktu. Un šeit ļoti aktuāli ir runāt par tā saucamajām pārkāpumu klauzulām un labākiem nodokļu noteikumiem. Tā tad ir vesela virkne lietu, ko šajā etapā mēs varētu darīt. Noteikti sadarbība ar dažādām starptautiskajām organizācijām. Un trešais, un šeit es domāju, ka mans kolēģis varētu kaut ko piebilst, Tātad, eh, zinot, kur ir nauda un kad šī nauda ir izņemta, šo naudu atkal ieguldīt atpakaļ sabiedrībās. Jo, kad eh, aktīvi ir iesaldēti vai izņemti, tad naudas atpakaļ atgūšana ir ārkārtīgi komplekss jautājums. Tātad, kādus noteikumus mēs izvirzīsim, lai nauda nonāktu atpakaļ? Tātad, tātad ja man ir nauda, tad jums ir jāpasaka, ko, kāpēc jūs to man atņemat. Par starptautisku nodokļu dienestu noteikti uzskatu, ka tas ir labs lēmums. Mēs esam redzējuši jau solīšus tajā virzienā, bet eh, Adisā bija ļoti liela pretestība, bet tomēr iespēja mums bija. Un arī Eiropas parlamentam ir iespēja izteikt savu atbalstu dažādiem dienestiem. Un es pilnībā piekrītu, ka parlamentāriešu loma ir ļoti būtiska. Daudzās Āfrikas valstīs parlamentārieši uzdod likumdošanas izpildītājiem ļoti smagus jautājumus, uz kuriem atbildēt nav viegli jo radīt tādu fórumu, kurā varētu par to diskutēt, ir ļoti būtiski. Un visbeidzot, jūs uzdotais jautājums par uzņēmumu valdēm. Es jums piekrītu, bet patiesībā tendence ir nedaudz cita. Pēc liberalizācijas un privatizācijas valsts tā kā atkāpjās no savu funkciju pildīšanas, bet eh, tas darbosies tikai tad, ja mums būs eh, ļoti konkrēts ietvars, kā darboties. Eh, Jā, dank. Liels paldies. Rībada kungs lūdzu. Varu teikt, ka ir ļoti daudz pārmaiņu, kas jau ir notikušas banku sistēmā Eiropā. Uh, Un daļēji tas bija saistīts ar Bača gadījumu. Un ļoti daudz kas ir mainījies. Tas attiecas arī uz principiem, kas ir uh, uzticīgs klients, jauns klients, uzņēmums un tā tālāk. Tas tiek tagad ieviest daudz plašāk. Tā pašā laikā mums joprojām ir gadījumi, ka cilvēki Eiropas Savienībā pērk uh, īpašumus, un to dara koruptē cilvēki no Afrikas, un tas joprojām turpinās. Uh, Šobrīd ir tā, ka apvienotās karalistes uh, iestādes palīdz Nigērijas, uh, Nigērijai attiecībā uz uh, ministra arestu. Un tas arī parādīja, ka joprojām viss notiek, joprojām viss turpinās, joprojām daudz naudas aizplūst no, Lāt, no Āfrikas un uh, visur tiek uh, pirkti īpašumi apvienotajā karalistē un citur. Tas ir ļoti būtiski. Tajā pašā laikā likumi ir mainījušies, un mēs to augstu vērtējam. Un uh, jūs arī no Somijas jūs atbildējāt ļoti labi, <laughs> Gomešas kundze, jūs esat lieliski, ka cik labi, ka es varu sēdēt jums blakus. Es nemaz ne, nenojautu, kam blakus es sēžu. Esmu daudz dzirdējis par jums. Paldies par jūsu jautājumu. Runājot par to, kā tiek izmantoti tie resursi, kas ir atgūti. Mums ir piemērs Nigērijā, kur mēs atguvām aptuveni miljārdu dolāru no Šveices. Un Šveices pie, Šveice pieprasīja, lai šī, no, šī summa tiek izmantota ļoti konkrētā veidā cilvēku labā. Nu, protams, mums bija uh, uh, savi priekšlikumi, bet ir tā, ka mums ir jāsaprot, ka tā ir mūsu nauda, nauda, kas tika novirzīta no mums un ieguldīta citā jurisdikcijā. Un, ja mēs vēlamies atgūt šo naudu, tad mums ir jāsako mūsu pašu noteikumiem. Un nevar būt tā, ka tiek pieprasīts no mums, kā nauda tiek izlietota, bet kurā gadījumā mēs esam ieinteresēti. Nu, piemēram, ja ir milzīga slimnīca, Un varam teikt, ka tā nauda, kas tika uh, novirzīta uz Eiropu, tagad tā ir atgūta. Un tagad slimnīca, šī slimnīca ir uzbūvēta. Manuprāt, tas ir labs signāls. No Nigērijas mums arī bija no, sarunas ar ANO, arī citi bija klāt, un Šveica. Šveica atgrieza naudu, un mēs tieši izmantojam šo naudu sociālajiem projektiem. Un es domāju, ka tas nav par Tas nav par to, kā nauda tiek atgūta un kā mēs varam šo naudu attiecīgi izmantot, bet mēs varam pateikt, ka tad, kad nauda e, tiek atgūta, tā noteikti netiek e, izliekota nevietā. Liels paldies! Vēlos sirsnīgi pateikties mūsu runātājiem. Bija ļoti interesanta diskusija, bija fantastiska uzklausīšana, mēs daudz ko uzzinājām. Uh, par to, kāda centieni tiek pielikta Afrikā, kāda ir startautiskā sadarbība un kāda ir Eiropas Savienības loma. Mums ir um, jāpasaka paldies viņiem. Vēlos arī pateikties Vilam Fitskibonam. Uh, mājaslapā būs pieejams uh, viņa, viņa ierakstītais uh, video komentārs. Un paldies arī, ka jūs mums iesūtījāt rakstiskas atbildes. Un mūsu lūgums ir šāds. Ja mums ir vēl kādi jautājumi, varbūt mēs varam rakstiski jums iesūtīt. Protams, ar lūgumu atbildēt. Vēlreiz paldies visiem. Paldies arī tūkiem. Un ar to mūsu, to mūsu sanāksme ir galā ar desmit minūšu pagarinājumu. Paldies!